Visai ķersimies um, nā, klāt nākamajam darba kārtības punktam. Man ir eh, divi paziņojumi. Nav paustas nekāda iebildījuma attiecībā uz jūrija komitejas rekomendāciju pieņemt divas eh, deleģētas regulas. Un, uh, eh, 24 stundā laikā nekāda iebilduma nav iesniegta, līdz ar to saskaņā ar 105. pānta 6. punktu reglamentā šīs rekomendācijas tiek pieņemtas, un tās atstāsies spēkā